vienu cilvēku darbs netiek novērtēts, tāpēc gribētu visiem pateikties. Paldies! Paldies, Paldies Makevans kundzei! Ar šo mēs noslēgam diskusijas. Balsojums notiks rīt 2012. Līdz ar to nākošā sēda būs no 8.30 eh, līdz 14.15 eh, un 20. Darba kārtība ir publicēta parlamenta vietnē. Tagad pārtraucu sēdi.